<laughs> Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dargie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs sāksim skatīt uh, darba kārtību mūsu šodienas sanāksmu. Mums sāk, sanākušas kopā uh, vairākas um, komitejas, kas kop, kurām sagatavot kopīgā uh, Eh, darba kārtība. Un pirmais eh, punkts skar, tātad, ko skatīsim kopīgi juridisko komiteju, ir viedokļa apmaiņa par juridisko atzinumu, par aiztiešniecības nolaigumos ietvērto ieguldījumu strīdu risināšanas noteikumu atbilstību līgumiem. Un nu, man prieks redzēt uh, abu komiteju pārstāvjus. Uh, Prieks arī, ka kopīgi varēsim pārunāt šo EP juridisko atzinumu. Es domāju, ka šis jautājums ir svarīgs, un tāpēc nevajadzētu to darīt izslaktām durvīm, bet gan publiski, lai visiem būtu piekļuve šai informācijai. Nolīgums ar Kanādu ir beigu fāzē, Padome par to runās nākamnedēļ. Pagājušajā nedēļā mēs par to runājām tiesniecības komitejā. Un, uh, un jā, padome 18. oktobrī piekrīt un 27. paraksta. Tad um, vēl notiks uh, intensīva diskusija Eiropas parlamentā par šo nolīgumu, tāpēc gatavojoties šai diskusijai svarīgi papētīt eh, tā juridisko raksturu, bet pirms dot vārdu juridiskam dienestam, došu vārdu Svobodkungam, kas ir līdzpriekšsādātais šodien sanāksmē. Paldies, Langi kungs! Ļoti labi, ka notiek viedokļa apmaiņa par, par juridisko atzinumu Temats ļoti relevants. Mūsu komitejā par to tika runāts vairāk kārt, pavisam nesen. Arī paldies eh, juridiskiem dienestam par eh, to, ka bijāt gatavi palīdzēt un sadarboties. Ieguldījumu aizsardzības jautājums, kā arī strīdu risināšanas noteikumi skar uh, juridisko lietu komitejas pilnvaras. Uh, Uh, un mēs ļoti priecājamies par uh, šo diskusiju un uh, cieši sakosim līdzi dosjē turpmākai attīstīšanai. Labi, paldies arī jums par gatavību sadarboties. Un tagad došu vārdu juridiskam dienestam Anders Negards, kas vada šo dienestu izteiksies. Maksimāli lūdzu desmit minūtes, jo daudz laika mums nav mums paredzēta elektroniskā eh, balsošana intām, sākot ar pulksten desmitiem. Tā kā lūdzu jums eh, vārds Neģertkungs. Paldies! Es mēģināšu iekļauties man paredzētajā laikā. Šis juridiskais atzinums skar um, es tiesvedības atbilstību uh, nolīgumiem, nu, konkrēti runājot par CETA nolīgumu ar Kanādu. Tad runa nav par vispārēju novērtējumu, kā varētu padomāt, izlasot nosaukumu. Atgādināšu, uh, ka ISDS ietver ad hoc tribunālu, ko izveidoja īpašai tiesvedībai, īpašām prāvām, un tagad uh, komisijai ir papildu instruments, kas pastāvīgs tribunāls. Un šeit uh, ir paredzētas eh, dažāda veida garantijas. Tiek uzdots jautājums par ieguldījumu, strīdu, risināšanas noteikumiem. Un um, eh, par to, vai tas atbilst mm, ES tiesvedībai, Nacionālajā tiesvedībā, Eiropas Savienībā, uh, ja runa tātad ir par sekundāro likumdošanu. Uh, dalību valstīs. Tiesai ir monopola atbildība par atbilstības noteikšanu, tāpēc tika uzdoti vairāki jautājumi par šiem noteikumiem. Starptautiskajos nolīgumos tiesām vai dažādu veidu tribunāliem parasti paredzēts uzdevums novērtēt eh, dažādus uh, starptautiskos nolīgumus, tā tas ir bijis agrāk, un tiesa par to jau ir izteikusies par šādu iespēju. Un izējas punkts, ja kāda veida eh, juridiskai kompetencija ir mm, saprast, ka tiesas kompetences eh, šeit eh, ir paredzētas starptautiskajā nolīgumā vai vienošanās. Proti, iespēja vērsties tiesā ir paredzēta ikvienām vienošanās vai nolīgumā, jā, tiek izpildīti kritēriji. Nevajadzētu kaitēt uh, Eiropas uh, Savienības tiesvedībai, tiesvedības autonomijai, uh, nevajadzētu neko mainīt uh, pilnvaru hierarhijā. Uh, Eiropas Savienību nesaista uh, tiesas uh, spriedums attiecībā uz uh, Eiropas Savienības eh, likumdošanas interpretāciju. Runājot eh, par Eiropas Savienības likumdošanu, mēs eh, esam papētījuši ārpus tiesas atbildības aspektu un es tiesvedības hierarhiju šai ziņā un vai tiešā vai netiešā veidā var būt konflikts ar primārajām vai sekundārajām tiesībām. Papildus tam Mēs eh, paskatījāmies uz pilnvaru sadalījumu starp eh, Savienību dalību valstīm, esam aplūkojuši pamatiesības un eh, konstitucionālo aspektu. Runājot par ES juridiskās hierarhijas problēmu un interpretāciju, mums ir preliminārijas nolīgums, nolēmums, atvainojiet, saskaņā ar LSD. Nacionālajām tiesām ir kompetence, un Eh, tās nevar pārsniegt neviena cita iestāde. Bet, ja mēs runājam par eh, starptautisko nolīgumu interpretēšanas iespējām, tas ir pieļaujami. Un starptautiskais nolīgums kļūst par Eiropas Savienības likumdošanu. Šī ir tāda specifiska situācija. Runājot par CETA nolīgumu konkrēti, mēs redzēsim, ka uh, tribunāls, ko izveidots ETA ietvaros, ir kompetence interpretēt un piemērot ieguldījumu aizsardzības standartus šajā nolīgumā. Nevienu citu ēs likumu šeit neiesaistam. Tam nebūs kompetences spriest par atbilstību ēs likumdošanai vai dalībvalstu likumdošanai. Un savā novērtējumā iespējams um, tribunālam būs jāņem vērā ēst likumdošana. Bet um, šeit pozīcija nebūs saistoša attiecībā uz interpretēšanu. Nolīgumā nav paredzēta iespēja iepriekšēji konsultācijai Savienības kopienu tiesā gadījumā, ja ēzlikumdošana ir relevanta. Un tas e, satrauc 2.13 e, punktā atzinumā, kur runa ir par pamatiesībām, jo tiesa tur konstatē, ka pastāv mehānisms, kas pieprasa kopienu tiesas iepriekšējo e, konsultēšanu, bet saskaņā ar uh, Eiropas pamatiesību konvenciju. Tiesa, eh, skatot šo konvenciju, tiesa eh, ir kompetence lemt par likumdošanu ko regulē Eiropas Savienības harta. Tā tad bija vajadzību koordinēt abus šos aspektus. Un mums ir noteikumi, kas pēc būtības ir līdzīgi. Un šeit eh, ir arī fakts, ka konvencija ļauj dalību valstīm paredzēt augstākus standartus. Un, eh, tas arī varētu izraisīt konfliktu, vai eh, tas nozīmē, ka principā tas arī ir jākoordinē savienības līmenī. Konvencijā ir prasības pārliecināties, ka dalība valstis ievēro konvenciju, pamatojoties uz starpējās uzticēšanās principa es likumdošanā. Tad konvencija ir sistēma par konsultatīviem atzinumiem, par uh, tiesībām un pamatbrīvībām, ko garantē konvencija. Uh, ir, šeit ir paredzēta prieeja limināro nolēmumu procedūru. Eh, procedūra, ko tiesa var izmantot CETA, tas nav paredzēts, līdz ar to atzinums 2.13 nav iemesls skatīt eh, CETA ietverto ieguldījumu strīdumu risināšanas noteikumus kā neatbilstīgus likumdošanai. Ja mēs papētīsim šos ārpus līgumiskus eh, atbildības momentus, tad mēs redzēsim, ka sūdzības cesta ietvaros, kas uh, skar ieguldījumu strīdu risināšanas noteikumu, neskar ārpus līgumiskos uh, noteikumus. Tas ir ietverts uh, pašā, runa ir par noteikumiem, kas ietverti pašā nolīgumā. Līdz ar to šeit tiesai nav ekskluzīvas monopolis saskaņā ar LSD pantu attiecīgo LSD pantu. Varat domāt, ka finanšu apsvērumi, jo strīd par ieguldījumiem var ietvērt finanšu kompensācijas spriedumā. Tātad te var runāt par finanšu svarīgumu un tā efektu uz ES likumdošanu vai dalību valstu likumdošanu. Un iespējams, ka šis finanšu efekts varētu būt nelikumīgs, bet eh, tas pēc būtības arī nav šķērslis, jo eh, tas neatbaida, tas nenovērš eh, savienību no rīcības. Tad jautājums būtu, vai kāda ekstremālajā gadījumā tas varētu būt šķērslis, bet īstenībā te ir diezgan augsts slieksnis šādiem pārkāpumiem noteikts, un CETA ir ietverts arī garantijas. Tātad, ja tiek konstatētas neatbilstības vai pārkāpumi no līgumā ir ietverti e, risināšanas mehānismi. CETA paredz arī papildu garantijas. attiecībā uz valsts palīdzības piešanu gadējumiem kad eh, jautājumi par eh, subsīdijām, eh, par jautājumiem, par subsīdiju jautājumiem tiek lems pozitīvi vai negatīvi. Un tad runājot par ES likumdošanu, dalību valstu likumdošanu, šeit ir paredzēts pilnvaru sadalījums. Runājot par pamat brīvībām, tiesībām, ieguldījumu aizsardzības sistēma cetā ietvaros, bet es redzu, ka desmit minūtes ir pagājušas. Vārdsakot, man šķiet, ka arī šis jautājums cetā tiek uh, korekti noregulēts. Paldies! Tagad mums ir iespējas uzdot jautājumus vai izteikties. Un, un uh, um, mēs nu, Juri un Inta uzklausīsim uh, pamīšus uh, runātājus, un Hautalkungs būs pirmā runātāja no Jūrī komitejas. Jums ir divas minūtes, kolēģi, maksimāli. Vēl paldies! Runa nav par to, vai Eiropai nepieciešamas investīcijas un vai nepieciešams uh, konsekvences pāredzams ietvars tirzniecībai un ieguldījumiem. Jautājums ir par ieguldījumu uh, aizsardzības sistēmu un vai tas ir pareizes ceļš uz priekšu, vai strīda risināšanas noteikumi atbilst līgumiem. Un um, man nepārliecina atbildes, kas mums ir jautājums, kas jāuzdod, teiksim, ģenerāla advokāts Kokot jautāja vai, uh, par ieguldījumus strīdu risināšanas noteikumiem, jo Mm, tā, mm, tie nepieprasa vietējo tiesības aizsardzības līdzekļu izsmelšanu. Un tas nozīmē, ka nevar uh, vērsties tiesā ar prasību sagatavot uh, prelimināro nolēmumu. Un tas ir konflikts ar mūsu tiesvedību, un tas var sagādāt problēmas kā, teiksim, sprieduma 2.13, eh, uz ko jau atsaucās arī juridiskā dienesta pārstāvis. Otrais jautājums - ārvalstu ieguldījumu aizsardzība arī var novest pie diskriminācijas eh, iekšējā tirgu. Es sapratu, ka komisija uzsākusi pārkāpuma procedūru pret dažādām valstīm, eh, jo tam ir tirsniecības nolīgumi, uh, ar atsevišķām dalībvalstīm, kas var būt diskriminējoši iekšējiem tirgum. Tātad, ja ārvalstu investoriem ir priekšrocības salīdzinot ar pašmāju eh, investoriem, tad dažreiz, eh, nu, teiksim, kāds zviedru investors investē Spānijas tirgu, eh, var uh, Uh, izlaist savu naudu cauri, teiksim, Singapūras filiālei vai kādai citai filiālei, īpaši nolūku filiāli, lai kā to sauc, uh, lai uh, šo ISDS apietu. Nu, Tātad šeit pastāv tāda netieša diskriminācija attiecībā uz ārvalstu investoriem, kas mūs satrauc. Paldies. Nākamā runātāja Cukundalī kundze. Paldies par juridiskā atzinuma prezentāciju. Man saglabājas svarīgi jautājumi eh, par eh, ISDS un CETA savietojamību ar ES eh, likumdošanu. Man ir konkrēti jautājumi par nediskrimināciju iekšējā tirgu. Eiropas kompānijas spēlētāji, kas ir Kanādas investoru īpašumā, uh, nu, tiem būtu tiesības, kas atšķiras no pašmāju ieguldītājiem iekšējā tirgu, un te parādās diskriminācija, kas var sagrozīt iekšējo tirgu. Un jautājumi, ko juridiskais dienests domā par eh, starptautiskā nolaiguma slēgšanas sakām, ja tas neatbilst līgumiem. Uh, Un uh, kas notiek, ja padome piekrīt CETA un rezultātā kopiena tiesa atzīst uh, CETA par neatbilstošu līgumiem? Vai te varētu būt kādi maksājumi vai kompensācijas, kas tam piesaistītas starptautisko uh, tiesību kontekstā? Un par ES likumdošanas interpretāciju nākamais jautājums. Un par sekam, kas no tā var izrietēt jo Eiropas Savienībā nav skaidras uh, likumdošanas interpretācijas, kas pieejama tribunāliem vai uh, var pieprasīt prim, preliminēro uh, eh, norīkojumu uh, kopientiesai un uh, kāda būs kopientiesas pozīcija šeit uh, attiecībā uz uh, ES tiesvedības autonomiju, aplakojot to pašu pamatiesību konvencija vai patentu uh, biroja pilnvaras. Kā mēs varam zināt, ja mēs tieši nevarēsim uh, pajautāt, uzdot šo jautājumu kopienu tiesai? Labi, un mm, tagad uh, Geringa Dedenborgs kundze, kas ir jūri komitejas vicepriekšsādātāja. Paldies priekšsādātājiem. Man šeit. Uh, jārunā gan par faktiem, gan par emocijām, kas ir pilsoņiem par šo nolīgumu, pilsoņiem uz ielām, neskatoties uz juridisko atzinumu, ko tikko mums prezentēja, bet pilsoņiem ir šaubas par iesdējas instrumentu. Nav skaidrības par to. Mēs uh, šobrīd nevaram pieņemt šādu nolīgumu, ja pret to tik ļoti protestē pilsoņi. Nu, vajadzētu atrast uh, vienkāršāku skaidrojumu par to, kā iesdējas instruments uh, neapdraudēs uh, pilsoņus, jo pilsoņiem ir šādas bažas. Un arī TTIP kontekstā ir ļoti līdzīgi jautājumi. Jautājums ir, vai būtu tāds vienkāršāks skaidrojums, lai pierādītu, ka nolīgums atbilst līgumiem un ka tas nav apdraudējums. Un nākamā runāta ir uh, Ma Marīkas Haki. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies par skaidrojumu. Es vēlos uzdot jautājumu par kontekstu. Es dalību valstīm ir 1400 uh, aptuveni bilaterālo nolīgumu, kurā ietverts iesdējas mehānisms. Vai eh, šo mehānismu kādreiz apstrīdēja, eh, vai apstrīdēja tā neatbilstību vai atbilstību līgumiem, un vai pastāv standarta procedūra, ko komisija ievēro pirms ierosināti iesdējas. Es eh, teiktu, ka šādam juridiskam priekšlikumam jābūt pamatojumam. Un, ja mēs par to vairāk uzzinātu, arī par novērtējuma procedūru un par reformēto priekšlikumu. Tas atspoguļo šīs palātas eh, politisko gribu, ka tas eh, sasaistās ar eh, šo 1400 spēkā esošo nolīgumu, kur, par ko gan izskan kri kritika, bet neviena sūdzība man šeit vēl nav iesniegta par atbilstību vai neatbilstību līgumiem. Paldies, Krisabonas kungs. Pamat jautājums šajā kontekstā man personīgi ir, vai pamattiesību harta, Eiropas Savienības harta, uh, būtu piemērojama strīdos, kas var rasties īstenojot CETA. Un kādā apmērā šīs hartas eh, nodrošinātās tiesības tiek nodrošinātas eh, CETA stājoties spēkā. Paldies, Anmarī Minēra. Paldies, priekšsēdētāji. Visvairāk mani satrauc šeit tas, ka nolaigumam nav uh, pietiekams ietekmes. To jau trīs reizes pārskatīja. Cilvēki ar to nebija apmierināti. Uh, Un tad runa ir par menedžmenta konsultatīvās struktūras atzinumu, ār, ārējās struktūras atzinumu, ko vēlaties saņemt. Es nezinu, um, kāpēc visi ir apmierināti ar šo mehānismu. Mēs te izveidojam pavisam jaunu tiesas sistēmu, kas neiekļaujas uh, esošajā hierarhijā. Mums taču pastāv uh, kopienu tiesa. Uh, Eiropas tiešniešu asociācija eh, sevi jautā, vai eh, Eiropas Savienība ir eh, kompetence veidot kaut ko tādu. Viņa teica, ka 2011. gadā, ka nesaskata nepieciešamību šādai jaunajai sistēmai, ja tas ir pret Magna Karta noteikumiem. Arī Vācijas tiesnešu asociācija uh, teica, ka jaunas tiesas izveidošana nav pareizais veids, lai garantētu juridiskas eh, tiesības. Un tad izskanēja šaubas par to, vai Eiropas Savienība ir tiesība izveidot iesdēs, jo tas ierobežo suverēnās valstu tiesības un um, neatbilst ES tiesvedībai. Kopiena tiesa pētīja jautājumu vai vai eh, mūsu tiesvedības hierarhija jāpakļauj konvencijas mehānismam. Un kāpēc konvencija šeit jāparedz kā atsevišķa un paralēla sistēma šeit? Tas man liekas dīvaini. Un eh, šķiet, ka tā šobrīd interpretē CETA ar atsauci uz Vīnes konvenciju, bet uh, kāds ir eh, šīs konvencijas status šobrīd? Rozjēra kundze. Jūs esat eh, sarakstā. Jūs pieprasījāt iespēju izteikties. Jā. Es vispār mm, nezināju, bet labi, ir ļoti labi. Man ir ko teikt. Man ir daudz šaubu, kā daudziem parlamentām. Uh, par ISDS atbilstību līgumiem. Nu, kā jau eh, kolēģi teica, ir eh, citu juridisku aspektu precedentu gadījumi. Šķiet, ka kopienu tiesai te var būt nedaudz cits atzinums. Ja man interesē šī juridiskā hierarhija, kas ar to notiks, eh, kas notiks ar eh, šo struktūru, nu, nu teiksim, eh, visu uzņēmumu uh, nediskriminēšanas aspekta, uzņēmumu darbības nediskriminēšana Eiropas Savienībā, kā to nodrošināt, nevēršoties kopienu tiesā. Man šķiet, ka, ja par to ir tik daudz šaubu un neskatrību, man šķiet gan, ka visvienkāršākais risinājums būtu vērsties tieši kopienu tiesā. Madame Gīna. Maginis kundze, lūdzu. Eh, Grācija, prezidente, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Man arī ļoti daudz šaubu par uh, um, atbilstību Eiropas Savienības noteikumiem vairāk iemeslu dēļ, un tādēļ, ka CETA varētu arī pārkāpt Eiropas Savienības tiesas ekskluzīvās kompetences, interpretējot līgumus vai mm, nacionālos spriedumus, otrkārt tādēļ, ka investīcija tribunāls arī varētu interpretēt regulu un direktīvu pirms to dara pati Eiropas Savienības tiesa, un visbeidzot arī brīvā konkurence tiks kropļota ne tikai starp uh, Kanādas un Eiropas uzņēmiem, bet arī Eiropas uzņēmiem savā starpā, ja viena uh, akcionāri kanādiešu komisija 13. gada darba dokumentā ap apliecina, ka šie tribunāli ir jāceļ, jo tie nerespektē Eiropas tiesu primārumu un šaubu gadījumā tas viss ir jārisina Eiropas Savienības tiesā. Juridiskajā dienas atkal saka, ka CETA garantē ar 31. pānta starpniecību. Tātad tribunāls ievēros Eiropas Savienības tiesas spriedumus, taču tas mani nepārliecina. Un runa ir tikai jau par interpretējumiem noteikumiem, bet to ir visai maz. Taču nav, tas nav, tā nav vienīgā problēma. Arī vienoties tirgus var tikt sakropļots. Un juridiskais dienas runāja arī par 8. pāntu cetā. Manuprāt, eh, pārkāpjam 49, 44 un 48, 63 pāntu par Eiropas Sanības darbības lēm, līgumu. Uh, 56. pāns par pakalpojumu sniegšanu, tas viss tik sistemētiski pārkāpts. Piemērs eh, Vācu uzņēmums, kuru mm, īpašnieki ir kanādieši, strādā Vācijā, varēs vērsties pie savas valsts, bet. Franču uzņēmums, kas darbojas Vācijā, to nevarēs darīt par Eiropas Savienības Un noslēgumā arī tātad ir jānodrošina vienota attieksme attiecībā uz visiem uzņēmiem, lai Kanādas uzņēmiem nebūtu prioritāra pieeja tribunāliem. Eh, Mr. Marīna Pintu. Nākamais runātājs Pintu kungs. Es nesaprotu Kādēļ mēs cenšamies izbēgt no publisko tiesu taisnīgumu? Kādēļ valstis un Eiropas Savienība noraida šādas tiesas, lai atrisinātu konfliktus un strīdus, kas ir radušies līguma ietvaros, kur ir piemērojama Eiropas Savienībā? Tas taču ir uh, tiesiskuma princips, universāls princips, piemērojamais likums nāk no tās vietas, kur notiek konkrētie gadījumi. Ja uzņēmumi vēlas investēt Eiropas Savienībā, tas ir labi, taču tās nevēlas, lai tiktu piemērota Eiropas uh, likumi vai arī attiecīgo struktūras eh, interpretēs tad šos likumus. Es nesaprotu, ka, kas īsti notiek ar šīm uh, tiesām un bailēm no tām. Arbitrāžas tiesas ir izveidotas, uh, jo vēlamies atrisināt tādus uh, strīdus, kad ir iesaistītas eh, valstis. Valstis taču parasti pārstāv savas intereses, savu cilvēku intereses. Kādēļ tad mēs vēršamies pie arbitriem? Kas tad tur ir labāka nekā mūsu publiskajām valsts tiesām? Un kāpēc gan mēs neizmantojam mūsu valstu tiesas ar neatkarīgiem tiesnešiem, lai tās varētu rīkoties daudz efektīvāk? Valsts tiesas taču ir uh, neatkarīgas. Arbitrāžas tiesas uh, tiesnes, uh, viņam var rasties interešu konflikts, jo viņš pārstāv kādu pusi, un tiesiskumam jābūt neatkarīgam. Uh, kurš mums var nodrošināt to, kā šajā interpretācijā Eiropas Savienības likumi tiks ievēroti. Ja arbitrāžas tiesas nav pakļautas Eiropas Savienības tiesas spriedumiem, tad kā mēs varam nodrošinot vienotu juridisko interpretāciju? Un Lai runātu par šiem jautājumiem, es jau pieteicos pirms eh, pāris dienām, un es vēlos protestēt arī pret šī veida laika ierobežojumu, ka nevaru tagad eh, izteikt visus savus jautājumus, kurus eh, vēlos uzdot tāpat kā arī pārējie kolēģi. Jā, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Tātad, ja jūs vēlties, lai izteikt Pinto kungs turpina. Šeit tiek uh, novērst diskusijas par svarīgiem jautājumiem. Tātad mums ir ierobežots uh, runāšanas laiks, saka otrs līdz priekšsēdētājs, un Pinto kungs turpina, ka nav pareizi šādi diskutēt. Merci, monsieur le président. J'aurais euh, quatre. Paldies, priekšsēdētāji. Četri jautājumi. Tas, ka mēs paredzam to, ka izsmeļam Eiropas Savienības un valstu tiesu iespējas, vai tādējādi mēs varētu atrisināt savas bažas un vēl šaubas par šo starptautisko tribunālu. Varbūt vajadzētu vērsties pie tiesas, lai tā arī pasaka, vai šis mehānisms ir atbilstīgs vai nē. Malmstrēmas kundze saka, ka šis tribunāls tiks izmantots visos jaunajos tirzniecības nolīgumos. Uh, Un tad, kad mēs uh, izvēlamies šādu mehānismu, varbūt tomēr no pašas Eiropas Unības tiesas vajadzētu saņemt skaidro atzinumu, kas šo mehānismu tad padarīt par ļoti pamatotu. Esmu nu, pret to, ko tikko teica juridiskais dienests, eh, ka finanšu kompensācijai nebūs ietekme uz regulējumu kapacitāti. Varbūt dažās valstīs, kur ir pietiekami līdzekļi, uh, lai nodrošinātu šo finanšu kompensāciju. Varbūt tas tā būs, bet ir mazas valstis Eiropā, neaizmirsīsim, un tā ir lielākā daļa dalību valstu, kur nav finanšu kompensācijas kapacitātes, un tādējādi viņiem nebūs iespēja noteikt noteikumus regla, regulēt. Un tad vai ir arī uh, nerodas eh, risks eh, investīcijām, ir jārunā par apdrošināšanu. Var arī parakstīt apdrošināšanas, lai nosakt investīciju risku. Te nerastos nekādas juridiskās grūtības, jo tā ir eh, privātā sistēma, par, ko maksā privātie, kad uzņēmumi tiek. Kad uzņēmumi darbojas, tad ir jābūt gataviem riskiem vai izvērtēt iespējas sekt riskus, Anderson kungs. Thank you. If there's... Paldies! Šeit ir viena lieta attiecībā uz Eiropas Savienības tiesu, par ko mēs visi šajā telpā varam vienoties, ir tas, ka mēs nekad nevaram būt pilnīgi pārliecināti. Jūs varbūt domājat, ka jums ir uh, ūdens droša lieta, kuru uzvarēsiet, taču ja es te pieņem savu lēmumu, tad ir situācija attīstinās citādi. Viņiem ir pašiem savi viedokļi. Uh, piemēram, gadījums par Marakešas nolīgumu, kur mēs uzskatām, ka tas ir ūdens drošs, taču nekad mēs nevaram būt simtprocentīgi pārliecināti. Un runāt par CETA un investīciju aizsardzību. Šeit pastāv ļoti lielas bažas, vai tas ir uh, saskaņots ar mūsu līgumiem. Rītdien tiks prezentēts paziņojums no simts jurisprudences profesoriem Eiropā, viens no tiem nāk no Helsinkiem, kas aicina Eiropas parlamenta padomu un komisiju iegūt Eiropas Savienības tiesas uh, lēmumu, vai šie konkrētie noteikumi ar atbilst Eiropas Savienības līgumiem. Un varbūt kā drīzāk ir vērts doties uz tiesu šeit pirms šis līgums tiek piemērots. Um, nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi gan mūsu juridiskajam servisam, gan komisijai, ja tā vēlas izteikties. Tātad mūsu juridiskais dienests, piemēroja tādu argumentāciju, ka Eiropas Savienības ir iespēja noslēgt starptautiskos noliegumus un, attiecīgi, arī piedalīties starptautiskās tiesās kā subjektiem. saskaņā ar šiem noslēgtajiem nolīgumiem. Tad mans jautājums attiecībās brīvās tirzniecības nolīgumiem. Kura tad būtu starptautiskā tiesa, kas uh, parasti būtu atbildīga ar iespējamo strīdu risināšanu. Kā es to saprotu, tad tas būtu tāds genus proximum sistēma, uz kuru mēs varētu atsaukties. Ir starptautiskā, mm, starptautiskā tiesa, uh, Kā es zinu, tad šeit mm, mēs nesam atbildīgi, bet varbūt, ka tā varētu kļūt par šo tiesu, kurā vērsties, kad um, pastāv šādi gadījumi. Tas varbūt varētu būt nodrīgi. Un otrs jautājums, cik man zināms, komisija ir uzsākusi veselu virkni uh, pārkāpumu procedūru par uh, iekšējiem savienības līgumiem, ko par iespējamu diskrimināciju starp Eiropas Savienības uh, līgumiem un divpusēji noslēgtajiem līgumiem. Varbūt, ka šeit arī var saskatīt kaut kādas līdzības, un varbūt, ka šeit sniegtie skaidrojumi varētu mums noderēt, vai šeit nav kādas pretrunas. Lebreton kungs. Merci. Euh, Pateicos priekšsēdētājiem. CETA nolīgums ar Kanādu, protams, ir vispirms uzdot politiskus jautājumus, kurus arī vēlos minēt pavisam īsi, jo te konkretizējām uh, problemātisku tirzniecības nolīgumu. Tas uh, apdraud mūsu izcelsmes norādes un noteikti arī tas uh, pieliks punktu lau, Francijas lauksaimniecībai juridiskie jautājumi, kas arī visai interesanti. Mēs tādu ļoti šaubīgu un nepārliecinošu juridisko skaidrojumu tikko dzirdējām, un manuprāt, te ir trīs problēmas. Pirmā par to, kā mēs interpretēsim Eiropas Savienības tiesas, uh, tiesības. Uh, Tas ir Eiropas Savienības tiesas ekskluzīvajā kompetencē, bet šī kompetence tiek tagad pārkāpta, jo CETAS tribunāls nāks klajā ar savu nostāju par to, kā interpretēt Eiropas Savienības tiesības, nemaz nevēršoties uh, tiesā, Eiropas Savienības tiesā pret judiciālo jautājumu. Līdz ar to tiesai būs konkurence. Mums skaidroja, ne, ka nebūs precedenta vērtība, bet tas tomēr nodar kaitējumu līgumam. Uh, Otra problēma - cilvēku tiesību ievērošana un arī ļoti skaidrā problēma par to, ka tiek uh, diskriminēti mūsu investori un tiek dota priekšroka ārvalstu investoriem. Kas tad notiks salīdzinot uh, Eiropas un ārvalstu investoru, tad, piemēram, strīda gadījumā būs piekļuve īpašajam tribunālam, kas ir paredzēts CETA. Uh, ārvalstnieks varēs izmantot šo īpašo tribunālu, bet Eiropas investors to nevarēs darīt. Un jautājums, vai tas nav arī pretrunā ar pamatiesību hārtu Un trešā problēma ir dalība valsts suverenitātes jautājums. CETA, manuprāt, ir jauktais nolīgums, kuru jāratificē arī nacionālajiem parlamentiem. Aicinu nesteigties uz priekšu, bet vērsties gan pie Eiropas Savienības tiesas. Sabiedrības jums skatās, jums ir pēdējā iespēja pierādīt, ka jūs Eiropas Savienība nav vienkārši biznesa. Eiropas Savienība. Paldies. Es neuzdošu atkārtot tos jautājumus, kurus pauda jau kolēģi, kas arī no manis, man ielikas svarīgi, bet vēlos vēl divus papildus jautājumus uzdot. Šodien juridiskais dienas skaidri pastāstīja, ka tiesa uh, drīkst spriest tikai par visiem tiem jautājumiem, kas ir uh, attiecas uz līgumu. Bet tad jautājums ir tāds, tā kā nu, ir uh, horizontāls sasaistas uh, ar ekonomiskā ziņā ar citiem jautājumiem, kuri tad uh, nav noskaidrot. Un tad jautājums ir tāds, kad 40. Pa, 50. pāns, tā procedūra tiks uzsākt no Lielbritānijas puses. Un uh, būs Kanādas vēlme šeit attiecīgi rīkoties saistībā ar CETA, tad eh, kāda būs eh, tiesas kompetences saistībā ar šīm savstarpēji savītajām ekonomiskajām uh, finesēm? Tad tas attiecas arī uz citiem līgumiem, kas noslēgts starp Lielbritāniju, mūsu vienoto tirgu, ir vēl arī nafta vienošanos kādas tad būs šīs attiecības starp šiem investoriem un valsts struktūrām šādos gadījumos? Un otrs jautājums - valsts atbalsts, kuru kā problēmu pieminēja arī juridiskais dienests. Tas nozīmē, ka pašreizējā protokola paskaidrojumā par CETA mm, nolīgumu, kuru padomē ir jāpieņem, lai radītu uh, juridiski saistošus nu, priekšnosacījumus, tad rodas jautājums, vai šeit ir paredzēts garantijas eh, ekoloģiskiem standartiem, proti vai ar šādu regulējumu iespējami investori no ārvalstīm un arī no konkrētā vienotā tirgus eh, piedzīvos vienotu attieksmi. Kas te notiek ar eh, valstu suverenitātes aspektiem? Paldies, Durona kungs. Merci. Pateicos priekšsēdētājiem. Runāšu ar lielu piesardzību, jo juridiskais dienas tieši sēž man aiz muguras. Mēģināšu īpaši viņam viņu neaizskart. Nu, ja pēc desmit minūtēm sistēma uh, mums vairs lied, neļauj izteikties, tad tas nozīmē, ka jautājums varbūt nemaz nav tik vienkārši, kā mums to mēģina šeit pārdot. Es tikai secinu vienu lietu, ka tas viss ir ļoti sarežģīti. Es saprotu, ka ir šis jautājums par to, vai nepieciešams šis nolīgums vai nē, bet nē, par šo mēs šo negribam runāt. Šorīt mēs gribam runāt par juridisko aspektu. Juridiskā drošība ir uh, tiesiskas valsts uh, stūrakmens. Vienīgais jautājums, ko vēlos uzdot šodien parlamentam un kuru es neuzdodu juridiskajiem dienestam, jo šeit uh, mēs runājam par politisku lēmumu. Kādēļ? un no kā mēs, es, mēs baidāmies, lai vienkārši ne vērstos pie Eiropas Savienības tiesas. Uh, Visi mēs esam viensprāts par to, ir juridiskas grūtības, ir mm, vāru pārdale. Tad uh, pār, lemsim politiski, jā vai nē, CETA ir laba vai slikta, bet par juridiskiem jautājumiem mums ir jāvēršas pie Eiropas Savienības tiesas, kas ir institūcija, kurai juridiski par to arī ir jālemj. Ja investori neprasa šādu tribunālu izveidi, līdz ar to būsim droši. Uh, uh, savos lēmumos vērsīsimies pie Eiropas Savienības tiesas. Paldies! Kas pārīkums lūdzu? Jā. Liebe Kolleginnen un Kollegen! Dārgie kolēģi, ANO cilvēktiesību konvencijas 17. pantā ir minētas tiesības uz īpašumu. Un ja mēs neradīsim efektīvus uh, instrumentus, lai īstenot šīs tiesības, tad tas ir pilnīgi lieki, ka tas ir ierakstīts uh, ANO cilvēktiesību konvencijā. Uh, Mēs visi esam vienojušies un saprotam, ka mūsu starptautiskie tirniecības nolīgumi mm, nedrīkst mainīt Eiropas Savienības eh, tiesības. Mans jautājums, visi, kas uh, noraida šo starptautisko arbitrāžu iespēju, taču no otras puses uh, nevēlamies, lai starptautiskie nolīgumi mainītu mūsu tiesības. Protams, ka mūsu nacionālās tiesas nedrīkst spriest tiesu, jo tad automātiski mainītu likumus, tad taču praktiski mums nav nekādu citu alternatīvu. Tādēļ lūdzu beigsim tagad tā uh, lieki diskutēt par šo jautājumu. Un turklāt esmu ļoti aizrautīgi sekojis līdz visiem, kas šodien negatīvi izteicās. Šie visi cilvēki taču arī bez šiem investīcija aizsardzības mehānismiem noraidītu šīs tirzniecības nolīgumus. Visi tie, kas pagātnē ir noraidījuši tirzniecības nolīgumus bez investīcija aizsardzības mehānismiem, viņi nu, nu tātad noraida pilnīgi visus šādus tirzniecības nolīgumus, un šis aspekts būtu jāņem vērā. Un treškārt, Šāks kundze pieminēja 1400 investīciju aizsardzības mehānismu un tirzniecības atvainojos, tirniecības nolīgumu, kas mums šobrīd pastāv, liecina par to, ka sistēma labi darbojas, ir tikai daži šaubīgi gadījumi, un šis lielais skaits nolīgumu pierāda to, ka nav nevienā sprieduma no Eiropas Savienības tiesas, kā šie 1400 nolīgumi radītu jebkādas problēmas, un tādēļ es, um, manuprāt, uzskatu, ka juridiskā dienas sniegta argumentācija ir pamatota. Uh, un mēs nevēlamies ar šiem arbitrāžu iespējām ierobežot kaut kādas lietas. Un tiešām vēlreiz vēlos aicināt eh, beigt, pārtraukt šīs eh, argumentācijas mūsu debatēs, kas izsakās pret. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Kolina Vona kungs. 5 minūtes lūdzu. Paldies, eh, Langenkungs. kungs. šis, protams, ir ļoti nopietns jautājums. Komisija ļoti uzmanīgi ir ņēmusi vērā, kā pa, ņēmusi vērā Savienības tiesas atbilstību kopš 2010. gada. Tas ticis darīts, kopš mēs sākām veidot šo politiku. Šīs sistēmas eh, dizains ļoti atšķiras no Eiropas Savienības cilvēktiesību konvencijas no patentu tiesas, un tas tā ir arī paredzēts. Ja drīkst, man ir uh, pieci komentāri, kurus vēlos izpaust. Pirmkārt, šeit runa ir par Eiropas Savienības iespējām noslēgt efektīvus uh, starptautiskos nolīgumus ar efektīviem strīdu risināšanas mehānismiem. Tas attiecas gan uz uh, Kanādu, gan visām valstīm, kurām vedam sarunas. Tas attiecas uz Ķīnu, uz Indiju, visām šīm valstīm. Otkārt, pašreizējā juridiskā situācija principā ir identiska tam, ko pieminēja Meizarkungs. Um, uh, tātad identiska strīdu risināšanas mehānismiem, kurus mēs izmantojam visiem starptautiskajiem gadījumiem. Tātad šie valstu, valstu strīdu risināšanas mehānismi. Un visos šajos gadījumos tribunāli pārbauda Eiropas Savienības likumus praktiski, nevis uh, juridiski. Uh, Tātad ikdienā tiek pārbaudīti šie likumi, un 20 gadu laikā pieredze liecina, ka šeit uh, nav nekāda problēma. Tā sistēma, kas mums ir izveidota, kas ir iekļauta arī visos nolīgumos, arī tos, uh, ku, kuriem tiek vestas vēl sārunas. Un šeit tiek uh, aplūkot šo līgumu saturs Un arī attiecībā uz Vācijas tiesu un tiesnešu darbību mums ir sniegta skaidrojuma par to, cik, eh, ka šeit, kam šeit ir taisnība. Tad vēlos teikt, ka Savienības tiesa neatrodas citādākā situācijā kā citas augstākās tiesas. ASV augstākā tiesa, Kanādas augstākā tiesa vai Ķīnas. Visas šīs struktūras uzskata, ka viņām ir ekskluzīva jurisdikcija, lai interpretētu savus vietējos likumus. Taču neviena no tām neuzskata, ka starptautiskā strīdu risināšanas sistēma neatbilstu viņu sistēmām, jo šī ISDS sistēma neparēdz saistošas noteikumus attiecībā uz nacionālajiem likumiem. Uh, Hatuls kundz un Kartons Dālings kundzes pieminēja diskriminācijas jautājumu un to, vai te var kaut ko apiet. Šeit būtiski atcerētos, ka uzņēmumi, kas var vērsties tiesā, tas ir, tie ir Kanādas uzņēmumi, kas piedara Kanādai. Net, un šeit netiek iesaistīts uh, vācu vai franču uh, kompānijas. Uh, Un tas notiek tādēļ, ka um, Eiropas Savienības uzņēmumi uh, var savā starpā vērsties tiesās, taču šobrīd Eiropas Savienības uzņēmumi nevar vērsties uh, pret Kanādu. Šeit nav runa par diskrimināciju, bet par uh, Mm, savstarpējīgumu, kas ir būtisks starptautiskajā tirzniecībā. To atzīst arī Savienības tiesa, ka var paredzēt dažādas ierobežojumus Eiropas Savienības likuma ietveros, jo tas ir nepieciešams savstarpējīguma principu ievērošanai. Turklāt pastāv tādas sistēmas šajos nolīgumos, kas uh, nodarbojas ar šiem apiešanas iespējiem, piemēram, kāda um, Centrālamerikas kompānija gribētu vērsties pret Eiropas Savienību, šādas iespējas ir speciāli atrunāts. Tad nākamie Maizera kunga un Čāks kundas uzstotie jautājumi par esošajiem divpusējiem nolīgumiem un esošajiem um, strīdus gadījumiem. Šobrīd komisija izpētā Savienības iekšienē noslēgtos nolīgumus Taču šeit uh, situācija ir atsevišķa, kad runa iet par iek Eiropas Savienības iekšienes nolīgumiem un ārpus Eiropas Savienības noslēgtiem nolīgumiem. Tas ir jānošķir. Un noslēgumā vēlos teikt, ka CETA un visi nolīgumi, kad tiek vestas sarunas, tiek veidoti ļoti uzmanīgi, lai uh, būtu nodrošināts tiesības paredzēt regulējumu, lai šeit ir atbilstība Eiropas saimnības likumiem. Paldies! Paldies! Un noslēgumā mūsu juridiskais dienests, lai atbildētu 5 minūtes jums. Thank you! Paldies! Ļoti daudz jautājumu. Un domāju, ka lielākie juridiskie jautājumi jau ir atbildēti atzinumā un manā skaidrojumā. Bija jautājumi jā, par to, kā tribunāls interpretētu Eiropas Savienības tiesas, bet tas tā nav. Mēs to teicām, komisija arī to paskaidroja savā uzrunā. Jā, bija arī jautājums, kas notiek, ja sākotnēja šī sprieduma sistēma. Mēs uzskatām, ka tā nav problēma, vien arī citu iemeslu dēļ, ko es jau paskaidroju agrāk. Tālāk. Kas notiek gadījumā, ja e, CETA tiek atzīta par neatbilstīgu un nelegālu? Tādā gadījumā Eiropas Savienībai būtu jāpieņem uh, pasākumi un jā, jāatru, jāatsāk sarunas par šo nolīgumu. Ir mehānismi, kas ir paredzēti arī šādā gadījumā, ja CETA tiek atzīta par nelegālu. Tālāk arī par jautājumiem, kas ievšais nolīgumos, to jau visu dokumentēja komisija. Šī sistēma jau pastāv. Nebūs kaut kāda jauna sistēma, kas stāsies spēkā ar cetu. Daži arī runātāji runāja par to, ka ir jāvērš pie Eiropas Savienības tiesas. Uh, Mēs esam veikuši arī juridisku analīzi, ko mēs domājam par šo mehānismu, neko vairāk. Jums ir par to jālemj. Um, um, the commission has the, there was also a question on the Tālāk Jautājums par brīvās tirzniecības nolīgumiem kopumā un šo starptautisko tiesu. Tad šie nolīgumi parasti tiek skatīti tātad PTO kontekstā arī iekšēji Eiropas Savienības, visi šie konkursu nolīgumi, arī to jau minēja komisija. Yeah, I, I think that I have actually with that and with reference to our legal opinion, which... Uh, Lūk, juridiskais atzinums ir publisks Inta mājaslapā. Visu varat izlasīt un arī e, vienmēr esam gatavi šeit ierasties, lai jums palīdzētu. Lot, uh, all, Paldies! Pateicos uh, jūri komitejai, kas ieradās šeit, lai diskutētu ar mums. Pateicos juridiskajam dienestam. Diskusijas, protams, nav vēl beigušās ir daudz neskaidrības. Mēs paliksim noteikti kontaktā, divpusēji apmainīsimies ar um, informācijas vabodas kungs. Paldies arī no manas puses par šo kopīgo uzklausīšanu. Atgādinu jūri komitejas deputātiem, ka dodamies tagad uz ASP 3E2. 3A2, 3A2, tātad blakus netālu. Paldies! Tūlīt balsosim!